padomes eh, vārdā ministrei Žanīnai Henesai Plasertai. Lūdzu, jūsu vārds jums. Oczywiście możemy chwilę poczekać. Jā, protams, dosim jums vēl dažas minūtes, lai jūs varētu sagatavoties. Pan komisarz Johannes Hahn, eh, a następnie E, un pēc tam būs e, vārds e, komisāram Hāna kungam, un pēc tam būs politisko grupu pārstāvje. Bez tam arī es gribu runāt šajās debatēs, un es ceru, ka atradīšu sev aizvietotāju vicepriekšsēdētāju vietā. Un tagad ministrs kundze. Uh, patience First... Lūdzu, pacietību. Vispirms es vēlos uh, atkārtot padomes apņemšanos veicināt uh, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas uh, iestāšanos Eiropas Savienībā. Situācijā valstī mūs satrauc 15. gadā. Šajā valstī bija viena no smagākajām politiskajām krīzēm uh, politiskā kultūra regresēja gan vārdbrīvības jomā, gan arī tiesu sistēmas jomā pilsoņi mazāk uzticējās savām iestādēm. Tagad ir ļoti svarīgi atrisināt visus, visas šīs problēmas un trūkumus. Politiskie līderi ir panākuši vienošanos. Uh, Komisija nāks klajā rekomendācijām, un tas ir arī tagad malrakstam, kas ir jāveic šajā valstī. Esam pieņēmuši arī zināšanai uz 5. jūniju pārcelt parlamentārās vēlēšanas, lai šīs vēlēšanas notiktu efektīvi. 22. aprīlī paredzētās vēlēšanas tādas nevarēja būt. Tagad uh, valdībai ir jāpieņem atbildība, jāuzņems atbildība un jāpieņem nepieciešamie pasākumi, jāreformē arī mēdīju likumi. Konstruktīvs dialogs, politiskais dialogs šajā valstī būs fundamentāli svarīgs un uh, noteicošais, lai mēs varētu progresēt. Mm, nepieciešams norganizēt uzticams vēlēšanas, kur var piedalīties visi pilsoņi un visas politiskās pārtīs. Tas ir pirmais solis, lai risinātu esošo politisko krīzi. Mēs cieši sekojam notikuma attīstībai kopā ar OECD bīroju, kopā ar visiem novērotājiem. Ļaujiet man arī izteikt komentārus par ciešo sadarbību starp Eiropas Savienības partneriem. Uh, lai palīdzētu valstī risināt politisko krīzi, jo īpaši šeit vēlos minēt komisāru Hānu, kurš ir ļoti aktīvi iesaistījies šajā darbā. Liels paldies! Pateicos arī parlamenta trīs deputātas Vaigo Hauvitkungs. Un arī Kukēna kungs, paldies jums par jūsu darbu. Ilgspējīgas reformas, lai arī izcinātu sistemātiskas problēmas, ties, lik, likuma, vara, mēdīju brīvība. Uh, tiesiskums, cīņa pret korupciju ir fundamentāli svarīga cīņa, lai valsts tuvinātos Eiropas Savienībai. Ir svarīga arī neatkarīga izmeklēšana un lai visatbildīgās personas tiks saukt pie atbildības. Izmeklēšanas komiteja parlamentā arī ir jāatbalsta. Atgādinu pārdomas aicinājumu ka eh, notikušais 15. gada mājā ir jāizmeklē caurspīdīgā objektīvā veidā par migrāciju minēšu, ka vēlos uzteikt bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku par to, kā tā efektīvi pārvalda imigrācijas krīzi. Jau dažas nedēļas eh, pieņemti vienpusēji lēmumi. Uh, attiecībā uz Rietumu Balkānu imigrācijas ceļiem. Eiropā doma 18. februārī izteicās ļoti skaidri, ka tikai vienīgi sādarbības ceļā mēs varam risināt šo izaicinājumu atbilstīgi. Alternatīvas nav visaptverošai Eiropas uh, atbildēji un risinājumam. Uh, Tas ir ļoti svarīgi gan bijušodien, bijušai Dienvidslāvijas Maķedonijas republikai, gan arī citām kaimiņu valstīm ir svarīgi, lai visi spēlē savu lomu šajā procesā. Eiropas Savienības sniegs eh, ievērojumu atbalstu bijušai Dienvidslāvijas Maķedonijas republikai, lai varētu stiprināt robežas uh, Pateicies uz dalību valstīm, kas to dara divpusēji. Vēlos iz, izcelt arī ļoti labas uh, kaimiņa attiecību attiecības. Tas viss ir ļoti svarīgi reģiona stabilitātei. Ma, šīs valsts uh, iestāšanās process tagad ir izai, iz, uh, izšķirošā brīdī. Uh, Eiropas komisija gatavā uzsākt pievienošana, šīs pievienošanās sarunas, bet mēs uzstājam uz to, ka ir jāīsteno jūnijas, jūlijas politiskās vienošanas, jāpanāk progress, arī reforma īstenošanā pārdome. Um, runās ar bijušos Dienvidslāvijas Maķedonijas republikas pārstāvjiem pēc vēlēšanām. Es ticu, ka politiskie līderi uzņemsies savu atbildību, spērs nepieciešamos soļus, lai um, valsts atgrieztos uz Eiro-Atlantiskā ceļa. Liels paldies, ministres kundze, un tagad komisijas vārdā Hāna kungs. Lūdzu, esiet laipni lūgts kuģī, vārds jums. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāj Priekšsēdētāja kungs, ministra kungs, deputāti. Uh, uh, work, would... nu, es gribētu pateikties par lepniem vārdiem un vēlreiz pateikties arī par uh, Vaigelu Kukanam un Hovita kungam par viņu nerimtīgo darbu. Eh, saistībā ar šo te valsti un ar to saistītajām tēmām, lai atvieglotu kopā ar mums eh, eh, saskaņot politisko vienošanos pagājušajā vasarā un es domāju, ka tas e, bija un ir ļoti būtiski, ka mēs e, palīdzam bijušai Dienvidslāvijas republikai Maķedonijai e, tikt galā ar politiskajiem izaicinājumiem, kā arī uzturēt politisko vienošanos tālākajā laika posmā. Viņi apmeklēja eh, deputātus pirms divām nedēļām un eh, informēja par Eiropas Savienības delegācijas eh, vēstuli, prezentējot mūsu kopīgo skatījumu par nepieciešamajam vēlēšana organizācijas pasākumiem, kas 24. aprīlī nebija iespējams. Tāpēc arī mēs lūdzām pārcelt vēlēšanas no 24. aprīļa uz 5. jūnija. Un Eiropas parlaments šeit patiešām spēlēja ļoti nozīmīgu lomu palīdzot valstī demokrātiskajā procesā. Uh, Es gribētu izteikt arī savu vēlmi, lai, um, par, proti, lai vēlētāji novērotāji no mums arī varētu būt tur pārstāvēti. Eh, tāpat pateicos parlamentam eh, un Vaigelam par rezolūciju, kas ir tagad izvirzīta apstiprināšanai. Es domāju, ka tā ir labi sabalansēta eh, ar 2015. gada ziņojumu un šis te E, ziņojuma posms bija saistījies ar lieliem izaicinājumiem šai te valstī. Es domāju, ka tomēr mūsu ziņojumā ir e, atspoguļoti daudzi aspekti, un tas ir labi, e, labā līdzsvarā. Te ir runa gan par tirgus ekonomikas līmeni un Tāpat arī juridiskā, eh, juridiskie aspekti ir diezgan labi sakārtoti un eh, būtībā eh, ir Galvenais, eh, kas šajā valstī ir svarīgi, īstenot pieņemtos pasākumus arī eh, tad, ja būtu jāpieņem grūti lēmumi. Eh, šīta valsts bija saistīta ar lielu politisko krīzi, gan parlaments, gan valdība. Tāpēc arī situācija pieprasīja rīkoties, lai panāktu to, ka novērst novērstu augsta līmeņa korupciju, kas pārņēmusi valsti. Lai pārvarētu krīzi, mēs e, pieņēmām lēmumu par e, šādu pieeju e, politiskā vienošanās, ko ar četriem politiskajiem līderiem mēs panācām pagājušajā vasarā un par ko es jau runāju. Bez eh, eh, tam tika vieno, pie, panākta vienošanās arī par eh, laika grafiku un speciālo prokuroru iecelšanu septembrī. Eh, eh, citas eh, apņemšanās gan netika īstenotas īstajā laikā, bija redzama aizkavēšanās, bet tomēr notiek darbs. Pagājušā gadā jūnijā tika pieņemts lēmums par nepieciešamajām reklamām, reformām arī likumdošanas jomā, pievēršot uzmanību tieši prioritātēm. Komisija Un, protams, ka ir šeit arī jārunā par, eh, jādomā par iestāšanās eh, sarunām un jautājumiem, kas šeit jāizskata. Mēs regulāri pāraugām aktuālo situāciju Un kā jau jūs pieminējāt rezolūcijā, tad starp eh, nacio, eh, nacionālā situācija valstī ir eh, ļoti trausla. Šī situācija nemainās. Ir, mm, šajā ziņā ir svarīgi sniegt atbalstu, lai dažādās iedzīvotāju grupas rastu labāku savstarpējo sapratni šī valsts e, arī pateicoties geogrāfiskajam stāvoklim atrodas e, priekšplānā bēgļu krīzes e, kontekstā. Un tagad es gaidu interesants debats. Paldies! Epitropē. Paldies jums, komisāra kungs! Mm, tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvjus par tātad ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku 2015. gadu. Un tagad talda grupas vārdā uzstāsies Vāģela kungs divas minūtes viņa rīcībā. Paldies priekšsēdētāja kungs, ministras kundze, Jan Janīna, komisār Han. Pašā sākumā Vēlos pateikties par labiem vārdiem, kas jums atradās attiecībā uz mūsu sadarbību. Un jāsaka, bija prieks sadarboties. Mūsu rezolūcijas priekšlikums sagatavots sadarbībā ar kolēģiem. Jums priekšsēdētā kungs mums ir arī vairāk par 300 grozējumiem. Uh, Šo republiku nu jau pārāk ilgi tur eh, pie Eiropas Savienības durvīm, un tagad te jātiek galā ar tūkstošiem bēgļu, kas katru dienu ierodas valstī un eh, cenšas šķērsot valsts teritoriju, izmantojot Balkānu maršrutu, kamēr mēs meklējam ceļus to mm, nu, aiztaisīt. Drīz notiks vēlēšanas. Un, ja vēlēšanās norisināsies demokrātiskā veidā, eh, kas tiks arī apstiprināts, jo tur uz vietas būs novērotāji, tad eh, mēs rekomendēsim šo republiku uzņemt Eiropas Savienības sastāvā. Bijusi Dienvidslāvijas Maķedonijas republika pilda visus kritērijus, demonstrē pastāvīgu izaugsmi, konstruktīvi sadarbojas ar kaimiņu valstīm un eh, arī turpina sadarbību ar Grieķiju un Bulgāriju valstīm, ar kurām tā ir vēl dažas netrisinātas problēmas. Ziņojumā nu, ir norādīts uz šo noklausīšanas skandālu. Mums ir arī tā sauktā priekšīna vienošanās, lai izveidotu, lai izmeklētu šo skandālu un izveidotu arī uh, prokuratūras biroju, kas eh, tieši ar to nodarbosies. Turklāt panākt vienošanās starp politiskajām partijām, pateicoties komisāram Hānam un komisijai kopumā, un piedaloties eh, arī ASV novērotājiem un brīviem mediatoriem no ES. Tā kā ir pienācis laiks mm, Maķedonijas republikai spērt nākamo soli. Mana grupa Aldi to ļoti atbalsta. Man ir žēl, ka man bija tikai divas minūtes izteikties. Tas nav gluži taisnīgi. Vaigalkungs, jums Vozenbergas kundze vēlas uzdot zilās kartēts jautājumu, vai, vai pieņemsiet? Lūdzu, Vozenbergas kundze. Jums ir 30 sekundes, lai uzdot jautājumu. Paldies, priekšsēdētā kungs. Godāto kolēģi nu, ļoti uzmanīgi eh, izlasīju jūsu sastādīto ziņojumu. Mm, tā šobrīd eh, tiek būvēti žogi, mūri un eh, norisinās tāda cilvēku krīze. Vai tas nav jāņem vērā? runājot ar um, Maķedonijas republiku un ņemot vērā Maķedonijas republikas ambīcijas iestāties. Vaiglkungs jums 30 sekundes, lai atbildētu. Paldies, un jāsaka, ka tulkojums un tehnika, nu, diemžēl bija slikti, un es nesapratu jautājumu. Bet es mēģināšu uzminēt, ko jūs teicāt. Protams, um, tā ir milzīga problēma šai valstī. Uh, visa šī bēgļu krīze gluži pie robežām. Es domāju, ka komisijai būtu jāpalīdz šai valstī. Jā, tas bija jūsu jautājums. Paldies. Pateicos. Nākamais runātais, um, kas pārstāv. Um, um, EBB ir Kalama kungs. Pasakos, es vēlos pateikties arī Vaigla kungam par viņa konstruktīvo pieju šim jautājumam, šim ziņojumam. Viņš ir veicis ļoti detalizētu analīzi par šo sarežģīto situāciju. Maķedonas republika nu jau desmit gadus gaida kandidātu valsts statusam. Ļoti ļoti stabila kandidāta valsts. Tā ir, bet pašā sākumā padoms valsts, proti Grieķijā, bloķēja šīs valsts turpmāko progresu. Nu, un šī ir politiskā situācija, kas jāatrisina politiskiem spēkiem, respektējot vienam otru, respektējot arī preses brīvību. Nu, jo mm, tas ir nepieciešams tiesiskumam. Boikotēt eh, parlamentu, kas ievēlas tomēr demokrātiskā veidā, nav labs ceļš uz priekšu. Un eh, gaidāmās vēlēšanas eh, noteikti palīdzēs virzīt lietas uz priekšu. Es ceru, ka rezultāti būs arī pozitīvi. Paldies no sociālistu grupas grupas eh, viena minūte uzstāsies Havita kungs. Es eh, agrāk biju referents un tagad eh, ēnu referents ziņojumam par šo valsti un es iestājos par šīs valsts pievienošanos Eiropas Savienībai. Sociālistu vārdā es vēlos pievienoties Aldam EPP un likt malā visas partijas atšķirības, lai Skopje uh, beidzot tiktu pieņemts labs lēmums. Bet mēs te runājam m, mm, par demokrātiskumu. Un m, mm, mūsu balsojumu rīt mēs nosūtīsim skaidru signālu. Kā Vaigla kungs jau teica, komisija ir pozitīvs ieteikums eh, uzsākt eh, sarunas par iestāšanos, bet, protams, jāiesteno arī šis starp partiju eh, vienošanās, kas tika panākta. Decembrī Eiropadome atbalstīja šo ieteikumu, un um, tagad uh, mēs uh, uh, esam ar jums un ceram uz uh, demokrātiskuma pierādījumiem. Citādi šis ieteikums tiks atsaukts. Mediatoriem, ņemot vērā ES un ASV vēstnieku uh, konstatēto. Mēs sagaidām pilnīgi objektīvas vēlēšanas. To sagaida arī Nīderlandes prezidentūra. Komisija turklāt ziņojusi par to, ka ne visas reformas tikušas īstenotas. Es zinu, ka speciāli ieceltais prokurors korupcijas noziegumu izmeklēšanai, nesaņēma atbalstu no justīcijas sistēmas. Un uh, balsojot rīt, mums jāuzstāj uz to, ka viņai nepieciešams pilnīgs atbalsts. Es un mana grupa nepievienosies tiem, kas izmanto šo valsti, sakot, ka tā ir bēgļu krīzes sirdī. Mm, tas ir centrā. Mums jāņem vērā fakti un jāpalīdz skopiem. Bet pagaidām fakti paliek fakti, politiķi nepilda savas saistības. Un šie fakti nav virzīti pret uh, šīs valsts pilsoņiem. Īstenībā tie ir nepieciešami, lai jums palīdzētu ilgtermiņā, un jūs politiķiem jāatzīst eh, tas pats. Hovita kungs, eh, Sakrāfs kundze, jūs, jums vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Sakrāfas kundze, 30 sekundes. Hovita kungs. Rezolūcija ir G punkts, un tajā rakstīts, ka padomam parlaments piekrīta tam, kad tiek uzsāktas um, pievienošanās sarunas, un tās atkarīgas no jūnija, jūlija vienošanās īstenošanas un uh, galveno reformu īstenošanas. Jūs to redzējāt? Bet tas taču ir jūsu grozījuma priekšlikums. 15. decembrī mēs norādījām arī uz 38. punktu secinājumos, un tur runa bija par sarunu uzsākšanu. Tur vispār neizskan tāda piekrišana vai nepiekrišana šim procesam. Es uh, uh atbalstu šo S&D grozējumu, bet mūsu draugi Skopjē nevar izmantot iekšējo naidu kā atvainošanos, lai uh, neīstenot reformas bet es turpinu uzstāt, ka tas ir mūsu visu interesēs, ka sarunas ar šo valsti turpinās. Paldies jums, un tagad vārds eh, EKR pārstāvim eh, Dzabaska kungam uz vienu minūti. Paldies jums, priekšsēdētājiem. Mums eh, jau uzsaka arī Vaigla kungs par šī ziņojuma sagatavošanu. Esmu no Bulgārijas un Esmu EKR grupā. Mēs atbalstām Maķedonijas republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, bet viss ir atkarīgs no mm, situācijas valsti un ir zināms grafiks. Tagad Maķedonijas republika piedzīvo krīzi, un tas ir solis uz atpakaļ salīdzinot ar iepriekšējiem panākumiem. Mediju situācija, Bulgārijas minoritāšu situācija šajā valstī kuru tiesības tiek pārkāptas sistemātiski. Nevajadzētu aizbildināties ar uh, valsts nosaukumu un domāt, ka tā ir vienīgā problēma. Jārūpējas arī par minoritātēm, nevajadzētu viltot uh, vēsturi, Maķedonija nevajadzētu kurināt naidu ar retoriku. Jāuzlabo kaimiņattiecības. Tas ir patiesi svarīgi. Paldies. Jums ir zilā karteite no Scānī kunga. Scānī kungs, jums 30 sekundes, lai noformulētu jautājumu. Paldies, godēto kolēģi. Jūs esat no uh, Maķedonas Republikas uh, kaimiņu reģiona. Jūs uh, nosaucāt šo valsti par Maķedoniju un pieminējāt arī uh, diskusiju par nosaukumu. Es uh, ceru, ka pārējie kolēģi izmantos Fairom, uh, uh, atsaucoties uz šo valsti. Kur, kurš tad iestāsies Eiropas Savienībā? Maķedonijā vai Fairom? Tas ir būtiski. Godēto kolēģi. Es uh, Gribēju vienkārši uzsvērt Maķedonijas neatkarību, nosaucot to par Maķedoniju. Un es ļoti labi zinu, ka daži uzstāju uz uh, uh, bijušo Dienaslāvijas Maķedonijas republiku, bet uh, uh man ir grīt draugi, un es tomēr vēlos šo valsti saukt par Maķedoniju, ko atbalsta arī mūsu grupa. Paldies! Paldies Čambatska kungam. Es vēlos norādīt uz padomas uh, lēmumu, uz ko atsaucās arī mūsu priekšsēdētājs Šolts kungs uh, vēstulē no 9. februāra. Nolasīšu uh, angliski. Lūdzu visam, visiem diplomātiski politiskiem, politiskiem administratīviem nolūkiem izmantot FIROM, atsaucoties uz bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku, jo tas ir oficiālais valsts nosaukums. Lūdzu, iegaumējiet to. Un eh, tagad pusotra minūte ir Sakurāfa kundzei. Dārgi kolēģi! Šķiet, ka mūsu politika apbalvo arī par regresīvu attīstību, kaut arī tā ir bremzējoša un demonstrē sistēmiskus de deficītus attiecībā uz lēmumu pieņemšanu un svarīgiem uh, valstā prāta sektoriem. Tad jūnija jūlija vienošanās. Šī vienošanās ir pilnīgi tukša runājot par saturu un Kopenhāgenes kritēriji uh, tiesiskums, demokrātiskums, runas brīvība, justīcijas neatkarība, mediju brīvība. Nu, tad jau jābūt aklam, lai neredzētu problēmas šai valstī. Mm, tad arī bēgļu krīze. Katru dienu Fairom pārkāpj starptautiskos nolīgumus, neievēro robežas, piemēro vārdarbību. Dodieties uz Idomēniju kolēģi, tad jūs redzēsiet, kā šie partneri tur uzvedas uz vietas. Un turklāt eh, nosaukuma jautājums nav bilaterāls jautājums starp Grieķiju un, un Fairom. Šis ir starptautiski risināms jautājums, un tas ir jārisina ANO vadībā. Protams, akcentam jābūt uz eh, labām kaimiņattiecībām, un tas būs izšķiroši valsts stabilizācijai un turpmākam progresam, arī brīvībai un uh, stabilitātei reģionā. Un šī sadarbība ar Turciju, uh, nezinu, kurš no tā gūst labumu, bet rezultāti ir vienkārši traģiski. Labi, tagad Mezerika kungs zaļo vārdā. Thank you, Mr. President. Uh... Minister... Paldies, priekšsēdētāji kungs, ministra komisāri. E, kā jau parasti ziņotājs referents ir e, strādājis lieliski un sadarbība bija, bija arī lieliska. Rezolūcija pati ir tāda, kas pelna atbalstu. E, kolēģi, es esmu runājis par jūnija un jūlija vienošanās īstenošanas nepieciešamību un nepieciešamība politiska lielākajiem spēlētājiem apzināties savu eh, atbildību eh, bijuša, Dienvislāvija, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas republikas interesēs. Tā tas ir. Es vēl gribētu akcentēt, ka mēs Eiropas Savienība arī nesam atbildību. Un te jau nav runa tikai par nosaukumu vien, ir runa par nosaukumu, bet tā nas, tas nav vienīgais jautājums. Eh, padomas nozīme runājot par Eiropas līmeņa risinājumiem, migrācijas krīzes risinājumos ir viens no aspektiem. Komisijas priekšsēdētāja apsolījums par eh, perio, pārējais periodu saistībā ar paplašināšanos arī saistās ar krīzi. Tie ir visi nozīmīgie aspekti, lai nezaudētu Rietumu Balkānu reģiona perspektīvu, jo citādi mēs šo te reģionu zaudējam ar dienu no dienas arvien vairāk. Vēsture runā par to, ka kopumā tā nebija laba ideja. Paldies! Paldies! Un tagad DFDD vārdā Kuraukungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tas bija 2004. gada marts, kad um, tika uzsākta Fairoma iestāšanās uh, procedūra Eiropas Savienībā, taču šis process pēkšņi tika pārtraukts, jo nebija demokrātiskā gara. Politika regresēja šajā valstī. Skaidrs, kā mums ir uzdevums un pienākums atkal šo valsti nostādīt uz pareizā ceļa. Uh, ir priekšnoteikumi, ir jāveic reformas mēdīju jomā. Mēs uz mēdījiem izdara spiedienu valsts iestādes. Valstī jāīsteno efektīva cīņa pret korupciju, jāsniedz atbalstu, atbalstu tiesu iestādēm, lai tiktu pieņemti taisnīgi spriedumu vainīgajiem, bet ir arī priekšnoteikumi, kas attiecas uz objektīvām vēlēšanām. Ļoti svarīgi uzraudzīt šīs vēlēšanas, kā tās noritēs. Mēs ceram, ka pavisam drīz atkal bijušā Dienvidslāvijas Maķedonijas republika būs demokrātiska un draudzīga valsts, ar kuru mēs varēsim sadarboties. Liels paldies, un tagad vārds uz minū, pusotru minūti NF grupas pārstāvim Nikolā Beikungam. Eiropas parlamentā ziņojumi top un viens otram eh, kļūst aizvien līdzīgāk. Eiropas Savienība noteikusi divas prasības, kas vairāk nekā uh, Citas prasības nosaka Eiropas, valstu iestāšanos Eiropas Savienībā, iestāšanās NATO. Tas gan nav saprotams, kādēļ tas ir vajadzīgs, jo Vāršavas pakts vairs nepastāv. Un tad arī šis dzīmuma ideoloģija. Tādējādi rezolūcijas 22. pāns prasa ievērot tā saucamo Eiropas Savienības modeli. Uh, cīnīties pret diskrimināciju, kas tik balstīta uz seksuālo orientāciju un dzimumu identitāti. Tās ir jūsu apsēstības, kas liedz redzēt konkrētās problēmas, ar ko saskaras fairam. Jūs runājat par romiem, brīnišķīgiem trubidūriem, kurus jūs vēlaties redzēt visur, tikai ne jūsu māju tuvumā. Romi ir liela minoritāte Romu revan, pie, pie, prasības apdraud um, vēl stabilitāti un arī pašu proklamētās Kosovas situāciju. Tā, viņi ir maijā, tādēļ arī uh, maķedonieši sacēlās pagājušajā gadu, un visbeidzot problēma, kas attiec uz mums visiem, imigrācijas plūsmēs apsveicu neseno pasākumu, ko pieņēma uh, Uh, fairom iestādes, pas, uh, iestādes atbildīgās personas. Visu grupas sanāksmē uh, fairo premjeras norādīja, ka viņš vairāk uzticas Būdapēštas premjeram un nevis Eiropas tehnokrātiem, lai mazinātu imigrācijas pieplūsmi Eiropas Savienībā. Paldies! Un tagad vārds Arjāno Puluskungam, lūdzu. Es uh, uzskatu, ka bijušās Dienvidslāvijas Maģedonijas uh, republika uh, vēlas um, kļūt pār investīciju centru Balkānu uh, reģionā. Tur ir arī lielas Krievu intereses un cilvēkiem būs daudz jāmaksā, lai atbalstītu savu vadošo uh, eliti. Tas viss sākās ar kāru, civilu kāru. Bija slēgtas, slēgti arī ceļi, par tiem es nevaru ierasties emigrāti, un mēs eh, zinām, ka viņi visi ir bloķēti Eiropā. Šī politika ko īsteno Fairom draugu valstis, padara Balkānu reģionu par uh, pulvermucu. Un tas viss apdraud stabilitāti. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Uh, așa cum uh, știm cu toții de... Liels paldies! Kā mēs visi zinām, Tad uh, 2015. gada beigās komisija svītroja vārdu progresu potenciālo kandidātu valstu ziņojumu nosaukumos, saka Predes kungs no ETP attiecībā uz citām kandidātu valstīm uh, varbūt tas nebija pareizi, bet attiecībā uz Fairom tiešām mēs nevaram runāt par progresu. Mm, mm, šajā gadījumā mēs pat varam runāt par regresu, jo tāda ir konkrētā situācija. Par to ir atbildīga politiskā kliķa, jo īpaši tie, kas sistemātiski veicina boikotu, radikālismu kā politisko risinājumu, un daži kolēģi arī šeit viņus atbalsta un mudina to darīt. tad mēs redzam, ka šeit bijušā Dienvidslāvija Mazilānijas republika ne, dzīvo nepārtrauktā krīzes situācijā. Mēs gribam, lai lietas mainās. Tādēļ vēlamies, lai arī politiķi varētu atbildīgi rīkoties. Es biju ļoti vīlies redzēt, cik ātri sociālisti atkāpās no saistībām, kādas viņi prasīja sākotnēji. Es atgādinu. Uh, Tātad, cik ātri sociālisti atkāpās no nu, eh, savām prasībām attiecībā uz vēlēšanām, kas bija paredzētas aprīlī, bet tad tika pārslēgts. Eh, tiek pārtraukts runātājs priekšsēdētājs, saka Prēdes kungs. Es redzēju, ka citi kolēģi runāja krietni vairāk par viņiem atvēlēto laiku. Uh, Līdz ar to es nesaprotu, kādēļ man neļauja do, pabeigt domu priekšsēdētājs. Gudētais Bredekungs, jūs pār, esat jau pārsniedz savu runāšanas laiku, jums ir jārespektē priekšsēdētāja lēmums, lūdzu, un sēdieties. Prēdas kungs saka, es uzskatu, ka jūs uh, privileģējat savu grupu deputātus. Uh, Priekšsēdētājs, eh, viss ir vienlīdzīgi, jums eh, bija divas eh, minūtes vairāk nekā atvēlēts. Nu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. 2015. gads liecināja par to, ka valsts ir konfrontēta ar lieliem izaicinājumiem, eh, un valdības un opozīcijas pozīcijas bija ļoti svarīgas tajā brīdī. Eh, tagad mums ir jāskatās, lai pieņemtie lēmumi tiktu pie, īstenoti dzīvē tīpaši reformas. Ir ļoti svarīgi, lai arī iedzīvotāji demokrātiski piedalītos vēlēšanās, lai viņiem būtu šādas tiesības. Eh, tomēr vēl ir priekš priekšnoteikumi, kuri nav izpildīti, lai būtu taisnīgas vēlēšanas. Piemēram, mediju brīvība, brīva un neatkarīga prese ir nerasraujami saistīta um, ar demokrātiju. Un vēlāk arī iestājoties Eiropas Savienībā, tas būs uh, svarīgs aspekts. Uh, Eh, politiskā krīze šajā eh, valstī ir eh, pastiprinājusies saistībā arī dzen ar bēgļu straumēm. Eiropas Savienībai vajadzētu būt solidārai pret Fairom, lai šādā veidā atbalstītu valstī bēgļu krīzes kontekstā. Mums ir jādara viss, lai būtu iespējams jūnijā demokratiski taisnības vēlēšanas. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad minūte Marijas kungam vārds. Priekšsēdētāja kungs um, ir slēgtas robežas un tagad Idomenī ir vairāk nekā 15 tūkstoši bēgļu. Uh, un tas e, pārkāpj visas starptautiskās tiesības, ir tīpaši Ženēvas konvencija, 51. gada konvencija, ko teica arī Bans Kimuns. Hāna kungs, es gan neredzēju, ka jūs kaut kādā veidā eh, kaut ko darītu, lai mai, mēģinātu ierosināt, ka Fairom maina situāciju, eh, bet eh, neredzu nekādas aktivitātes. Eh, Fairums eh, vēl ir izmantojusi arī asaru gāzi un ķimikālējas, lai nepieļautu bēgļu tuvināšanos, tuvināšanos eh, tošanos nožēlojamiem sētā, sētām un eh, Fairom un Maķedonija eh, šis te vārdu lietojums ir nepareizs. Eh, valsts ir jāapliecina, jāapzīmē kā Fairom. Es esmu pret iespējamo pievienošanos Eiropas Savienībai. Paldies, ka priekšsēdētājs tagad Jakovčiča kungs viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Atļaujiet pateikties eh, kolēģiem parlamentā un arī apsveikt viņus eh, ar lielisko darbu eh, saistībā par Balkānu, Balkāniem un Fairomu. Es domāju, ka ir padarīts labs darbs, un es gribētu rosināt eh, kolēģiem Grieķijā un eh, Vairumā mēģināt atrast eh, kopīgu valodu, lai diskutētu par kopējām tēmām, kā enerģijas savienības pārstāve parlamentā. Es gribu atbalstot šo ziņojumu, jo tas ir ļoti svarīgi lai eh, Maķedonija eh, pievienotos, eh, pievienotos šeit stratēģijai. Hāna kungs lūdzu jūsu atbalstu, lai 15 tūkstoši cilvēki saņemtu palīdzību uz Grieķijas un Maķedonijas robežas, jo tā ir neiespējama situācija. Paldies, saka priekšsadatājs. Tagad Karver Korungs. Eh, jau eh, pēc Dienvidslāvijas sabrukuma ir notiekušas eh, daudzas kļūdas un kandidāti, kā kandidāti valstī Maķedonijai jebkurā gadījumā būtu jāizpilda kopīgās drošības politikas prasības. Um, Ehm, ja mēs eh, skatāmies eh, no Britu viedokļa, tad arī mums ir jāskatās uz ANO drošības padomi un attiecīgo problemātiku, eh, kas tur izvirzās. Ehm, ir, jo ir daudzi ārpolitikas aspekti, kas ir svarīgi. Ehm, priekšsēdētāji kungs, mēs runājam par ārpolitiku, par dažādajām situācijām situācijām Gibraltārā un uh, uh, citās valstīs, mēs gribam, lai tiktu visām valstīm piemērota vienāta at, attieksme. Paldies, ka priekšsadētāji, bet tagad ir zilā karta. Tā no, ka kungs grib uh, zilo karti, vai jūs to akceptējat? 30 sekundes tā nav, ka kungs. Uh, Jūs runājāt par Gibraltāru, bet mēs taču nerunājam par Gibraltāru. Runājot par Brexitu, kādas gan būtu Lielbritānijai sviras, lai iedarbotos uz Madriti, eh, runājot par Gibraltāra problēmu. Eh, kāpēc tad Gibraltārieši balso un grib palikt? Viņi zina, ka Eiropas Savienība ir vienīgais eh, ceļš kā Spānijai atstāt atvērto robežu. Lūdzu jūs komentāru. Paldies, ka priekšsēdētājs 30 sekundes. Nē, Eiropas Savienība nav atbilde uz visām lietām. Mums ir. Uh, dažādi e, ceļi. Mums ir Gibraltārs, mums ir Maroka, e, un tās ir dažādas vietas. Mums ir jāņem vērā drošības padomas apvienoto nāciju un citu starptautisko organizāciju viedoklis, e, neaizmirstot arī Britu intereses. Mēs e, gribam saglabāt savu vietu kā globāla e, tirdzniecības nācija, saglabājot arī tā. Un tagad līdz 23. jūnijam jūs vēl varēsiet padiskutēt par saviem jautājumiem. Un tagad epidēlis kungs vienu minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vaigla kunga dokuments ir oficiāls dokuments, bet ļoti bieži tajā tiek runāts par Maķedoniju. Tas ir terminoloģijas pārkāpums, un tas arī aizskar Grieķijas jūtas. No tā vajadzētu izvairīties. Tur bez tam netiek atspoguļoti demokrātijas nepilnības, kas valda Fairomā un vēlēšanas, pat ja vēlēšanas notiktu šajā te vēlāk noteiktajā datumā, mēs nezinām, vai tās būs demokrātiskas vēlēšanas un vai rezultātus varēs akceptēt. Šajā valstī ir liela korupcija, nav preses brīvības, nav neatkarīgas eh, tieslietu sistēmas, līdz ar to demokrātiskās tiesības tiek pārkāptas. Bez tam Ferom pārkāpja arī e, kandidātu valsts pienākumus uzturēt labas kaimiņa attiecības ar Grieķiju. Grieķijas, Maķedona eh, un šīs valsts robeža tiek slēgta, un bez tam vēl ir vēstures jautājums, vēl ir formulējuma jautājums un robeža slēgšana ar tādu valsti iestāšanās sarunas, vai tad mums ar Turciju nepietiek, vai mums vajag vēl vienu šantāžistu sev uz kakla. Eh, bet tagad eh, runātājs tiek pārtraukts. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Kūkana kungam vienu minūti minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Eh, pateicot, vispirms jau paldies Vaiglam par ziņojumu. Eh, Maķedonija atrodas sarežģītā situācijā, politiskā krīze nav pārvarēta un kopā ar migrācijas traumiem eh, varam teikt, ka situācija valstī ir ļoti trausla. Tāpēc esmu absolūti pārliecināts, ka šai valstī ir vajadzīgs mūsu atbalsts. Eiropas integrācijas process ir joprojām atslēga šīs valsts panākumiem. Mums mums ir jāatbalsta valsts, atbalstot demokrātiju un politisko stabilitāti. Lai veicinātu lietu tārāko attīstību, mums ir jāīsteno dzīvē pieņemtie lēmumi un jāpanāk, lai jūnijā notiktu brīvas un neatkarīgas e, vēlēšanas e, nelaimīgā kārdā Maķedonija gaidīja vairāk nekā septiņus gadus līdz iestāšanās sarunas sākumam. Uh, un uh, tagad mums uh, vajadzētu palīdzēt virzīties tālāk tuvāk Eiropai. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad Pikulas kungam minūte. S jedne strane sadržaj naših rasprava se ponavlja, iste preporuke o otvaranju pregovora prijepori oko imena bez konkretnih ali se s druge strane nažalost politička situacija u zemlji postupno pogoršavala zato i pozdravljam dogovor vlasti i oporbe Vai jūs lūdzu varētu apstāties, jo nav tulkojuma, saka priekšsēdētājs. Labi. Nu tad atgriežam pulksteni atpakaļ un sākat sakt sarunu no, no gala. Cienījamais eh, Vaigelkungs, esmu pateicīgs par jūsu objektīvo darbu. Uh, uh, rekomendācijas, uh, kas tiek dotas par sarunu uzsākšanu un par apzīmējumu, ir mm, progresīvi soļi, bet situācija valstī tomēr vieš bāžas pašreizējais eh, stāvoklis varētu vairot eh, valsts problēmas un tās varētu kļūst par kroniskām problēmām. Ir tīpaši jau runājot par bēgļu krīzi, jo Maķedonija atrodas eh, uz frontes līnijas. Tā ir neliela multietniska valsts, kas cīnās ar politiskās vides problēmām, kā piemēram nelegālas saiknes, žurnālistu apdraudējumu apdraudējums un plaši izplatīta korupcija. Tā rezultātā sabiedrība ir izšķelta un trūkst politiskā dialoga tādā veidā var samazināties uzticība un ticība Eiropai. Paldies, saka priekšsēdētājs Kristoforu kungs, zila karta, 30 sekundes. Jā, es dzirdu šo te diskusiju un es domāju, ka patiešām ir traģiski, ka Eiropas parlaments, kas esot demokrātijas šūpulis un tiesiskuma e, šūpulis, kur netiek respektēti ANO lēmumi, atkal ir kolēģi, kuri nesaka Fairum, bet saka Maķedonija. Nu, tas, kas neizdevās pēc otrā pasaules kara Tito, to uh, uh, viņš radīja jaunu etnosu. Un, un tagad mēs mēģinām uh, Eiropas parlamentā pagriezt atpakaļ vēstures ratu un izmantot tikai Grieķijas nosaukumu. Maķedonija ir Grieķu vārds, Grieķu kultūra, Grieķu vēsture. Un mēs gribētu panākt uh, ne jau to, lai tikto ir taisnība. Piecalukas kungs, jums 30 sekundes. Paldies, dārgo kolēģi, es saprotu jūsu jūtīgumu runājot par šo tēmu. Bet man jums jāsaka, ka starptautiskos dialogos Maķedoniju atzīst zem tā nosaukuma, ko piemin tās konstitūcija, Maķedonija un arī e, jūsu pieminētais nosaukums Fairam. Un mana valsts atzīst e, arī nosaukumu Maķedonija. Neskatoties uz jūsu nepatiku, es turpināšu to tā saukt un es ceru, ka sarnas kopija virzīsies uz priekšu. Paldies, lūdzu, Černecka kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Paldies Vaiglu kungam par lielisko ziņojumu. Es augstu novērtu arī to, ko dara komisārs Hāns. Jā, tas viss notiek pakāpeniski, bet, nu, cits iespējas mums nav. Es atbalstu paplašināšanos. Un um, es vēlos, lai Maķedonija, nu, labi, Fairom, izmantosim šo nosaukumu. Es atzīstu, ka Fairom ir uh, pasaules civilizācijas sastāvdaļa un. Uh, Eh, ka Skopje, eh, neitrālāk izsakoties, ir eh, Eiropas Savienībā. Un es nevēlos, lai demokrātiskuma problēmas Fairomu izmantotu kā ieganstu, lai palēninātu valsts centienus ceļā uz Eiropas Savienību. Labi, tagad Makalister kungs viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem, dārgie kolēģi. Es uzskatu, trīs lietas ir uh, svarīgas, uh, lai bijusī Dienaslāvijas Maķinās republika uh, atgrieztos uz attīstības ceļa. Visām politiskajām partijām jāuzņemas atbildība un jāiesaistās mm, slogu sadalījumā. Valstī jāsagatavojas demokrātiskām vēlēšanām un jānodrošina brīvas neatkarīgas vēlēšanas. Un treškārt, uh, jāturpina cīņa pret korupciju objektīvā veidā. Bijusi Dienvidslāvijas Maķedonijas republika ir nepieciešams mūsu atbalsts parlamentā. Cerams, ka šī rezolūcija dos savu ieguldījumu, lai noturētu valsti ceļā uz Eiropu. Īpaši pateicoties referentam Ivo Vaigla kungam. Paldies jums, un tagad uh, Frunz Lica kungs uh, viena minūte. Dāmas un kungi! Es eh, pieņemu zināšanai Maķedonijas parlamenta lēmumu eh, noteikt eh, kā parlamentāro vēlēšanu datumu 2016. gada jūniju. Netika ievērota vienošanās ar citām politiskām partijām. Šī ir zaudēta politiskā izdevība. Uh, nevar aizturēt politiskās diskusijas vai tās novadīt tikai pēc vēlēšanām. Visām partijām jācenšas, lai veidotu priekšnosacījumus ticamām vēlēšanām. Jāsadarbojas visām pusēm, lai uh, izpildītu Brzezinas vienošanos bilaterālas uh, eh, problēmas starp uh, Grieķu, Bulgāriju un šo valsti nevar izmantot, lai kavētu šīs valsts ceļu uz ES, NATO un citām organizācijām. Protams, tas jāņem vērā, bet uh, progress uz Eiropas Savienību, Eiropas Savienības virziena ir pārāk svarīgs. Paldies, lūdzu, jums zilās kartēts jautājums no Spirākas kundzes. Atbildēsiet? Jā. Tāds pirāki kundze jums 30 sekundes. Lielas paldies, uh, kolēģi. Es, uh, jūs dzirdēju, runājam par bilaterāliem jautājumiem vai problēmām. Žurnālisti bez robežām, kas iestājas par preses brīvību, eh, saka, ka Fairom ir 117. vieta, tas uh, nozīmē, ka par 90 vietām, 90 uh, vietas zemāk nekā vēl pirms dažiem gadiem. Tas nozīmē ļoti zemu un šajā sarakstā kopumā. Tātad um, preses brīvība ļoti ierobežota. Vai jūs nesatrauc, ka Eiropas Savienības sirdī praktiski uh, nepastāv preses brīvība, un tā ir valsts, kas vēlas būt Eiropas Savienībā? Jums ir 30 sekundes atbildēji. Ja, protams, eh, Maķedonijai ir jāņem vērā šī situācija. Bet tāpat laikā mēs nevaram atstāt visas Rietumu Balkānu valstīs eh, pelēkā zonā. Mums tās pakāpeniski jāintegrē Eiropas Savienībā un NATO. Ja vēlamies eh, Eiropas Savienības nākotni, tas ir svarīgi mums visiem. Paldies! Paldies arī jums! Un tagad Tanoka kungs viena minūte. Priekšsēdētāja kungs, eh, mēs runājam par valsti bez jūras robežām, eh, ar politisku spriedzi, tai nāktu par labu iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO. Eh, Skopje ir viens prātis ar mani un vēlas būt Eiropas Savienībā. Ir gatava arī īstenot reformas. Mums jāatbalsta Maķedonijas kandidatūra Dalību valstīm jāmeklē risinājumi īpaši par šo nolādēto nosaukumu jautājumu. Manā uh, redzējumā Maķedonija tagad piedzīvo lielu spiedienu ar vēlēšanām jūnijai tīpaši. Un um, stabilitāte vienmēr bijusi tāda trausla, mm, vēlēšanas pārāk ilgi tika aizturētas, un tagad mēs nevaram vairs zaudēt laiku, jo uh, Um, kavēšana pārāk dārgi izmaksās. Pārējās Balkānu valstis progresē, Maķedonija paliek par kandidātu valsti. Uh, un es nevēlos, lai tā joprojām būtu kandidātu valsts un apkārt būtu Eiropas Savienības dalība valstis. Plenkovičs kungs jums vēlas uzdot zilas katēts jautājumu. Atbildēsiet, Tanok kungs. Plenkovičs kungs jums 30 sekundes. Paldies priekšsēdētājiem. Uh, kolēģi Tanok, jūs teicāt, ka jūs atbalstāt um, Maķedonijas iestāšanos ES. Vēl pirms uh, uh, sarunu uzsākšanas, nu, jūs uzskatāt, ka sarunām jāuzsākas. Jūs runājāt arī par NATO. Uh, ko jūs teiktu, vai komisija ir pietiekami daudz līdzekļu? kas paredzēti tam, lai atrisinātu sarežģītu situāciju Maķedonijas Grieķijas robežā, jo tur vērojama tāda ļoti uh, masīva eskalācija. 30 sekundes tā nav, ka kungs, nu, godīgi sakot, um, tas nav īsti, uh, tas īsti neskar Melnkalni, uh, kur es esmu referents, uh, tur tik uh, liels spiediens nav. Mēs šeit mēs runājam par 700 tūkstošiem Es īsti neatceros, eh, cik eh, daudz tur bija. Un, protams, eh, Maķedonijai ir milzīgs spiediens slēdzot robežu un to visu kontrolējot, bet um, vienkārši nevar pieļaut tādu neierobežotu migrantu skaitu. Es ceru, ka darījums ar Turciju palīdzēs palēnināt migrantu plūsmu, un es ceru, ka Rietumu Balkānu valstis var tikt galā, un ka būs programma ar Turciju kas ļaus šiem cilvēkiem palikt eh, nometnēs Turcijā, Libānā un Jordānijā, mm, ka viņi, izmantojot Balkānu maršrutu, nē, eh, turpinās ceļojumu uz Eiropu. Paldies! Un tagad eh, viena minūte Grenādas kungam. Paldies! Mēs runājot par problēmu, runājam ne tikai par vārdu Te runa ir par drīzāk ideoloģiju zem tā visa, bet arī par uh, Kopenhāgenes kritērijiem. Un Kopenhāgenes kritērijos uzskaitīta arī laba kaimiņa attiecība politika. Komisijas ziņojumā arī izcelts, ka ir bijis regress uh, tādās jomās kā jūs teiciet, ārskatāmība, mediji un demokrātiskums kopumā. Un tad uh, īpašības vārds maķedonisks, to arī lieto, un šķiet, ka Eiropas parlaments iestājas par Skopje, bet nosaukuma jautājums nav bilaterāls jautājums, tas ir starptautisks jautājums, un kā starptautisko jautājumu tas jāskatā ANO ietvarā. Paldies! Paldies jums! Nu, tagad pusotra minūte Vaidenholzer kungam. Mani Kolēģi pieminēja tādas problēmas kā korupcija, medija, justīcija un demokrātiskums. Šos deficītus var izskaidrot ar lielākām valsts problēmām, bet eh, tās neatvaino šos deficītus. Liels izaicinājums ir bēgļu krīze. Bēgļi cenšas eh, nonākt Eiropā, izmantojot eh, šīs valsts teritorijas kopjē, ir labi tikusi galā situāciju ar ES palīdzību. Un tiešām, bet tiešām mm, pretrunīga ir valsts nostāja šai ziņā. Es pats esmu bijis Balkānu maršrutā, esmu redzējis, kas tur notiek. No vienas puses iedzīvotāji ļoti izpalīdzīgi, tur NVO darbojas uz vietas, dažādi reliģiski reliģiska rakstura organizācijas, un, bet tad Eh, ir ziņojumi par profesionāliem kontrabandistiem un bandām, kas tur darbojas. Un pagājušajā reizē viesojoties, mēs redzējām arī vārdarbību pret um, bēgļiem. Šādi atgadījumi liek aizdomāties par to, kas tur notiek. Turklāt, vai eh, šī valsts spēlējusi centrālo lomu slēdzot Balkānu maršrutu, es nebūtu tik ļoti pārliecināts. Pēterle kungs nākamais. Paldies. Es vēlos apsveikt eh, kolēģi eh, par atbildīgo darbu. Politiskā attīstība, kas notika šajā valstī pagājušajā gadā, norādīja, ka Fairom Eiropas ekono, e, Eiropas perspektīva ir atkarīga ne tikai no ekonomiskiem rādītājiem, bet arī no demokrātijas un iekšējās politiskās situācijas. Iekšējie politiskie notikumi pirmo reizi e, kļūst tiešām par izšķirošo e, prasību. reformas var uzlabot šo situāciju kandidātu valstī. Vēlos šeit īpaši norādīt arī uz progresu, pār, progresu visā reģionā. Paldies! Kovaču kungs. Eiropas Savienības izveide nevar tikt noslēgta, neiesaistot Rietumu Balkānu valsts. Šeit nerunāja tikai par imigrācijas krīzi, bet jau par sanākām problēmām. Naida runa vairs nedrīkst parādīties mācību grāmatās. Tie, kuri sevi identificē kā bulgārus, viņiem nevar tikt liekts or, svinēt vēst, savus vēsturiskos notikumus. taču mēs redzam, ka komunistu režīma atstātais mantojums vēl nav pārvarēts. Dimitra Tālefa, liela bulgāra rakstniekam, uh, mazdēls uh, arī teica, ka viņa vectēva grāmatas tika publicētas. Uh, šajā valstī pārkāpjot noteikumus, un arī šeit pēram tika aizstāts ar vārdu Maķedonija. Tiešām Dīžģīdīnas Latvijas Maķedonijas Republikā vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Tad galvenais priekšnoteikums ir pā, tikt pāri šai pagātnes praksē. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! članstvo makedonije u nato u i otvaranje pregovora s europskom unijom. potpuno se slažem. runājot par maķedonijas dalību nato un Eiropas Savienības iestāšanās sarunas, es varu piekrist tam, ka Dienvidslāvijas Maķedonijas republika ir pavirzījusies uz priekšu attiecībā uz to, ka viņi ir gatavi jau iestāšanai. Un, manuprāt, ir nepieciešams divpusējos jautājumus atrisināt vēlāk, bet ļaut Maķedonijai iestāties. Varu teikt arī tas, ka pēdējo gadu laikā vienošanās nav ievērota, un tāpēc arī, manuprāt, nav īsti pareizi, lai vēlēšanās tiktu atliktas tikai tādēļ, ka ir daži, kas gribētu patvaļīgi valdīt. Un šobrīd Maķedonija atrodas arī migrācijas krīzes centrā un ir jāsaprot, ka Maķedonija ir Eiropas Savienība ir vajadzīga un arī mums viņi ir vajadzīgi, tāpēc arī turpināsim sarunas. Lielas paldies, lūdzu, Maletiču kungs, kundze. Paldies, priekšsarētāji. Pašā sākumā vēlos pateikties Vāglā kungam par lielisku ziņojumu. Komisārs Hāns Es gribētu jūs uzrunāt. Gribētu uzdot jums divus jautājumus. Pirmkārt, mums ir jācenšas atrast mehānismu, lai mēs strādātu pie tā, lai Eiropas Savienības Maķedonī, eh, delegācijā Maķedonijā būtu laba pārvalde. 70 miljoni eiro ir, ir pazaudēti nav varējuši apgūt, un nākotnē būtu jāizvaras no šādām problēmām. Vēl viena lieta ir tas, ka 70 miljoni eiro, kas šobrīd ir zaudēti, būtu nepieciešams šo naudu atpakaļ novirzīt uz Maķedoniju. Un mēs saprotam, ka ir nepieciešams migrantiem nodrošināt kvalitatīvu uzņemšanu. 70 miljoni eiro ir milzīga naudas summa Maķedonijai. Un vēlos jūs arī aicināt ņemt vērā to faktu, ka visi šie kritēriji, kas jāievēro Maķedonijai, šie kritēriji ir jāievēro arī citām valstīm. Maķedonija ļoti labi tiek galā. Paldies! Un, un tagad. 2015. gada ziņās par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku, un tagad ir brīvā, brīvais mikrofons, astoņi deputāti ir pieteikušies, gandrīz vai visas politiskās grupas pieteicās runāt, bet arī lūdzu ievērosim runas laiku. Mi, ka, minūte tiek piešķirta katram runātājam Sulī Patricijas kundze. Priekšsarātāji, paldies par iespēju izteikties! Es varu sirsnīgi apsveikt mūsu kolēģi Vaigla kungu par lielisku ziņojumu. Esošajā situācijā, kad Eiropas Savienībā ir problēma ar bēgļiem, ar bēgļu krīzi, Maķedonija ir pierādījusi, ka tas ir uzticams, tā ir uzticams partneris, neskatoties uz to, ka iekšēja situācija ir ļoti sarežģīta, neskatoties uz to, ka Viņam jāiet cauri vēlēšanu procesam, viņi pat lielākā mērā ievēro Schengenas noteikumus nekā dalība valsts, kas ir Schengenas zonā. Tāpēc es uzskatu, ka komisijas paziņojumi gadu no gada nav īsti adekvāti un šobrīd būtu īstais brīdis aicināt Maķedoniju uzsākt sarunas. Liels paldies un tagad lūdzu nākamais runātais Kaputo kungs. Paldies priekšsēdētāji! Ir daudz dažādu viedokļu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku, tiek runāts par cilvēktiesību neievērošanu, par citām lietām ir dažāda veida trūkumi, arī par migrācijas jautājumiem un tā tālāk. Un migrantiem, miljoniem migrantu tas, protams, nepalīdz. Un tikai daži cilvēki vispār var šķērsot robežu. Manuprāt, Tas nav pieņemams, jo Grieķijas valdība daudzos gadījumos pat konfiscē pases. Šiem cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība no Eiropas Savienības, bet šo palīdzību viņi nesaņem. Mums šobrīd ir ļoti grūti atbalstīt to valstu iestāšanos, ja viņi nav skaidri pateikuši, kā viņi rīkosies svarīgos jautājumos. Lūdzu, Kočika kungs, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, paldies Vaigla kungam par to, ka viņš ir sagatavojis šo ziņojumu. Un... а заради гражданските общества на тези млади демокрации. За съжаление, днес Македония е опасно разделена, а тази политическа криза много бързо може да под... Šobrīd Maķedonija ir sadalīta, un šī situācija ir ļoti nopietna, un bēgļu plūsma ir ievērojama. Un mēs varētu šo jautājumu atrisināt tikai un vienīgi, ja Eiropas Savienība iestāsies par risinājumu, nekāda asara gāze nav izmantojama. Eiropas Savienībai ir jāsaprot, ka šī valsts gribētu kļūt par, uh, par Eiropas Savienības dalību valsti, un ziņojumā kāreiz par to ir runāts. Tas ir viens no ieteikumiem. Mēs vēlamies, lai šajā valstī notiktu godīgas vēlēšanas, un jāsaprot, ka Maķedonijas iedzīvotājiem ir tiesības saņemt uh, godīgu valdību arī minoritātēm. Tikai tad viņi atkal varēs uzticēties institūcijām un notiks īstās, īstās uh, reformas. Kristogonosa kungs. Paldies priekšsēdētāji. Šis ziņojums, ko ir sagatavojusi komisija, tas ir saistīts ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republikas iespēja iestāties Eiropas Savienībā. Redzat, nu jau desmit gadi ir pagājuši, desmit gadi pēc tam, kad tika pieņemts lēmums kopš, uh, tika pieņemts lēmums, ka šī valsts varētu potenciāli kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Desmit gadi, uz, uh, desmit gadi ir pagājuši, bet pagaidām nav nekāda risinājuma. Mums ir kaimiņattiecība politika, bet ir nepieciešams saprast, kāda ir situācija. Grieķijas vēsture tiek kropļota un Grieķijas kultūra tiek pārveidota un uh, Skopje mēs varam redzēt skaidrus pierādījumus tam visam. Tāpēc, manuprāt, ir tikai pareizi, ka mēs kaut ko pieprasām arī no valsts, kas gribētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Šobrīd mēs nevaram konstatēt Maķedonijā īstu attīstību, un tāpēc arī Eiropas Savienībai nevajadzētu kaut ko solīt, kamēr nav izpildīti kritēriji. Liels paldies! Un tagad lūdzu Šoipler kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties. Cienījamie kolēģi, paldies arī Vaigla kungam par enerģiju un spāru, ko viņš ir ieguldījis šī ziņojuma tapšanā. Maķedonija atrodas uzgaidāmajā telpā nu jau desmit gadus pat ilgāk nekā desmit gadus. Un šajā situācijā nav īsti patīkami atrasties, ja mēs salīdzinām ar citām valstīm, kas atrodas Rietum Balkānos, kas arī ir kandidātu valstis. Protams, Maķedonija vēl ir nepieciešams reformēt daudzas lietas, bet arī bēgļu krīze ir svarīgs izaicinājums un izskatās, ka Maķedonija tiek galā ar izaicinājumu un uh, Viņu nasta ir ļoti liela, ņemot vērā to, cik neliela valsts tā patiesībā ir. Un, manuprāt, komisija tas ir jāatzīst, un komisija ir jāsaprot, ka Maķedonijai ir labas izredzes, uz Maķedoniju ir jāskatās savādāk. Protams, ir zināmas grūtības, bet izskatās, ka Turcijam esam gatavi piedot, bet ne Maķedonijai. Lielas paldies! Priekšsēdētāja kungs! Vēlos pirmām kārtām pateikties kolēģim Vaiglam. Manuprāt, viņš ir paveicis ļoti labu darbu, ļoti līdzsvarotu darbu. Šajā ziņojumā nekas nav noklusēts, nav runāts uh, eh, pareizā gaismā ne par trūkumiem, ne par sasniegumiem. Viss ir ļoti precīzi uh, prezentēts. Ir skaidrs, ka joprojām ir nepieciešams reformas uh, tiesu uh, lietās un arī uh, administratīvās funkcijas ir jā, jāreformē arī attie, tas pats attiecas arī uz masu mēdīju brīvību. Mums ir nepieciešams saprast, ka ar laiku mēs vēlamies, lai visas Rietumu Balkānu valstis kļūtu par Eiropas Savienības dalību valstīm, un ja mēs savādāk uz to lietu skatītos, tās, tas būtu tā būtu politiskā kļūda. Manuprāt, Maķedānijai būtu nepieciešams palīdzēt tā lai arī ar policiju saistītās funkcijas tiktu pilnībā pārņemtas un nodrošināta stratēģija ir jābūt absolūti skaidrai, lai nesanāktu tā, ka vienkārši Eiropas Savienības trūkumu dēļ migrācijas krīze tagad aptur Maķedonijas iespēju kļūt par dalību valsti. Lielas paldies! Spilaki kundze, jums ir viena minūte. Paldies priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi! Hāna kungs, jautājums ir, ko mēs sagaidām un pieprasām no e, mūsu kandidātu valstīm? Mēs vēlamies, lai viņi ievēro Kopenhāgenes kritērijas un e, lai ievērotu citus noteikumus. Kas šobrīd notiek attiecībā uz Maķedoniju? Jautājumi par minoritāšu tiesībām, preses brīvību, e, cilvēktiesību ievērošanu tur joprojām ir milzīgi trūkumi. Varam teikt tā, ka par daudziem, daudziem punktiem Maķedonija īstenībā ir pavirzījusies uz leju. Un paskatāmies, piemēram, arī uz situāciju ar Turciju. Tur šobrīd ir atliktas, uh, Maķedonija šobrīd ir atliktas vēlēšanas, un šī valsts, bijusi Dienvidslāvijas Maķedonijas republika, uh, šī valsts uh, uh, pie robežas ar Grieķiju nerīkojas īpaši, parei, īpaši pareizi, un Maķedonija šobrīd slēdz robežu un bijušai Dienvidslāvijas Maķedonijas republikai ir nepieciešams turpināt strādāt, tikai tad viņi varēs ar laiku kļūst par Eiropas Savienības dalību valsti. Liels paldies! Viena minūte ir Polčaka kongam, un viņš ir mūsu pēdējais brīvā mikrofona runātājs. Paldies priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties. Es būtu ļoti gandarīts, ja mēs varētu atrisināt visas divpusējās problēmas uh, divpusēji, un lai Maķedonijas progress ceļā uz Eiropas Savienību netiktu traucēts. Ir skaidrs, ka Maķedonijai vēl ir nepieciešams daudz jautājums risināt, un mē, ir ļoti svarīgi turpināt sarunas. Jā, skaidrs, ka Maķedonijai ir jāuzlabojas, taču mums ir jāatbalsta Maķedonijas centieni. Mēs vēlamies, lai tā kļūtu ar laiku par Eiropas Savienības dalību valsti. Jautājumi, kas leģitīmi uzdoti no mana kolēģa puses, skaidrs, ka ir nepieciešams atbildēt uz šiem jautājumiem, bet te pašā laikā valstī ir nepieciešama mūsu palīdzība. Tikai tad mēs varēsim kaut ko panākt. Arī Čehijā ir viena no Maķedonijas draudzīgajām valstīm. Lielas paldies! Un tagad lūdzu komisijas vārdā Hāna kungs. madam minister honourable members uh, ministrs kundze parlamentārieši paldies par šo diskusiju tie kas sekoja šai debatei saprot ka Maķedonijas politiskajiem līderiem tagad ir jāspēr nepieciešamie soļi, lai valsts nostātos uz Eiroatlantiskās attīstības ceļa. Mēs to esam signalizējuši, mums ir jāīsteno līgums pilnvērtīgi, un valdība ir apņēmusies to darīt. Nākošais izaicinājums ir parādīt politisko gribu un spērt nepieciešamos soļus, lai organizētu 5. jūnija ticams vēlēšanas. Vēlēšanā jābūt solim reformu ceļā. Tam jāatjauno pilsoņu ticība vēlēšanu procesam un jāpārvar politiskā krīze. Mēs turpināsim sekot visam, kas notiek valstī. Valsts nedrīkst zaudēt laiku. Runājot par šīm problēmām, ko daudz no jums ir minējuši - migrācija, bēgļu plūsmas, Tāpēc politiskai vadībai ir jāfokusējās uz šīm problēmām. Var jums apliecināt, ka Eiropas Savienība atbalsta valsti gan ar ekspertīzi, gan ar finansu līdzekļiem. Vienmēr mēs skatāmies, kādas ir konkrētās vajadzības. Mēs jau vienkārši nepārskaitām naudu pēc pieprasījuma. Mēs skatāmies, kādas ir patiesās vajadzības, kas ir izsakojamas, un tad skatāmies, kā nauda tiek tērēta. Politiskā krīze ir jābeidz, un tad cerams valsts nākotne un tās pilsoņu intereses tiks piepildīts. Es paļaujos uz parlamenta palīdzību, nosūtot skaidru vienotu viedokli valsts vadītājiem, tie, kas ir kritizējuši demokrātisko attīstību valstī. Šī kritika ir patiesa, un tai var piekrist, taču jāsaprot, ka vislielāko spiedienu mūsu pašu interešu vārdā mēs varam izdarīt sarunu veidā, kur mēs skaidri varam norādīt uz trūkumiem. Tur mēs varam runāt par sagatavošanos, un tur sarunu ceļā mēs patiešām varam izdarīt spiedienu. Dažos gadījumos pēc pievienošanās šī spiediena iespēja pazūd. Tāpēc, ja mēs domājam par valsts attīstību un konkrēti Maķedonijas attīstību, tad es paļaujos uz jums arī nākotnē, ka jūs turpināsiet šo ceļu. Paldies! Tagad vārds Henisai plašatai padomas vārdā. Paldies! Kolēģi! Gribu pabeigt šo tēmu, gribētu pateikties jums un, protams, arī Vainerkungam par brīnišķīgo darbu, kas veikts šai virzienā. Padomi vēlas virzīties uz priekšu Maķedonijas gadījumā, taču mēs joprojām esam norūpējušies par visai neskaidro situāciju valstī nepieciešamība veikt dialogu attiecās uz visiem, uz galveniem politiskajiem spēkiem un partijām. Komisija ir saistījusi iestāšanās sarunas sākumu ar pilnu jūlija vienošanās izpildi un progresu reformu ceļā. Un tas ir pareizi Šie jautājumi atkal tiks risināti pēc parlamentārajām vēlēšanām. Un pamatojoties uz to, padomu pieņems lēmumus. Tagad politiskajiem vadītājiem Maķedonijā ir jāsniedz sava atbilde, un cik es saprotu, jūs vairumā tam piekrītat. Mēs šai ziņā cerams, ka Parlaments turpinās atbalstīt mūsu aicinājumus šiem vadītājiem sadarboties labā gribā un uzsākt jaunas reformas valstī. Paldies! Paldies! Ir priekšlikums.